Proszę Państwa, zaczynamy. Nie ma, rozumiem, uwag do porządku dziennego. Tłumaczenie ma... Dāmas un kungi, sāksim sanāksmi. Es tā noprotu, ka komentāru par darba kārtību nav. Tūkums pieejams 17 valodās un sanāksmi tiek raidīta tiešsaistē. Ja nav nekādu citu komentāru, Varam uzskatīt arī iepriekšējās sanāksmes protokolu par pieņemtu. Un šodien mums ir prieks eh, mūsu vidū sveikt eh, komisāru Hoganu. Viņš ir atbildīgs par mūsu kompetenci jomu. Un runāsim par direktīvu negodīgas tirzniecības prakses apkarošanai uzņēmums uzņēmumam nozarē, ja B2B, tur ir problēmas ar līdzsvaru trūkumu pārtiks ķēdē. Ir nepieciešama arī lielāka caurskatāmība. – 2015. gada novembrī Agrī komiteja bija piesaistīti IMCO komitējai, sagatavojot INI ziņojumu saskaņā ar 54. noteikumu, un tika pieņemts arī atzinums par negodīgu tirzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē. Kā jūs zināt, Magīnes kundze bija mūsu ziņotāja. Un ziņojumā mēs aicinājām nākt klajā ar likumdošanas risinājumu. Nu, tad rezolūcijā, par ko tika balsot 16. gada jūnija plenārsēdē, parlaments aicināja komisiju nākt klajā ar priekšlikumu negodīgas tirniecības prakses apkarošanai pārtiks piegādes ķēdē. Lai nodrošinātu taisnīgus ieņēmumus lauksaimniekiem, atbilstošas cenas patērētājiem un lielāku caurskatāmību ķēdes spēlētāju vidū. Lauksaimniecības tirgus darba grupa savā ziņojumā, kas nāca klājā 17. gada novembrī, ierosināja, ka komisijai būtu jāievieš pamata tiesību akti. Eiropas Savienības līmenī, lai būtu harmonizēta bāzes līnija negodīgām tiešniecības praksēm dalību valstīs. Un lai varētu nodrošināt efektīvu negodīgas tiešniecības prakses apkarošanas noteikumu īstenošanu. Lūk, tad būtu šie bāzes līnijas noteikumi vai varbūt dalību valstu noteikumi. Uh, priekšlikums direktīvai par negodīgu tirzniecības praksi uzņēmumu attiecībās pārtiks piegādes ķēdē ir tikusi pieņemta komisāru kolēģijā. Un šorīt mums ir tas gods mūsu vidū uzņemt komisāru Hoganu. Viņš prezentēs šo priekšlikumu. Šajā īpašajā agrī komitejas sanāksmē. Uzklausīsim arī citus runātājus, bet tagad došu vārdu komisāram. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies priekšādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man, protams, ir liels prieks būt kopā ar jums šorīt un risināt šo jautājumu par negodīgu tirzniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē. Es domāju, ka šodien ir ļoti būtisks solis garā ceļā uz taisnīgāku un labāk funkcionējošu pārtiks piegādes ķēdi Eiropas Savienībā. Nu, protams, uh, nu jau izrietot arī no šīs priekšlikuma publikācijas, mēs redzam tā sacīt gaismu tuneļa galā. Tā kā šodien ir būtisks brīdis. Mēs varam demonstrēt, kā tad praksē izskatās Eiropa, kas aizsargā visus. Lauksaimniecības un pārtiks jomā mēs varam pierādīt, ka sadarbība Eiropas Savienības līmenī var nodrošināt skaidru pievienoto vērtību iedzīvotāju dzīvēs. Es tik tiešām gribēju ierasties parlamentā un šai komitejā, lai prezentētu priekšlikumu, jo ļoti daudz deputāti ir spēlējuši būtisku lomu virzot šo jautājumu vairāku gadu garumā. Faktiski 19 gadi tam ir tikuši veltīti. Un gribētu minēt arī Magines un De Castro ziņojumu, kā arī Dalē kunga atzinumu, un visu koordinātoru atbalsts arī ir atzinīgi vērtējams. Runājot par ļoti spēcīgo mandātu, ko parlaments ir saņēmis Strādājot eh, ar šo jautājumu 17. gadā bija ļoti būtisks balsojums Eiropas parlamentā. Rezolūcija par negodīgas tirzniecības praksēm, kas tika pieņemta 16. gada jūnijā, ļoti skaidri un kodolīgi izcēla jautājumus, kas risināmi un eh, politiskos izaicinājumus. Jūs esat Eiropas demokrātijas pārstāvi, esat tieši ievēlēti un līdz ar to arī jūs varat uzklausīt iedzīvotājus ikvienā Eiropas Savienības reģionā. Un Ļoti daudz reģioni ir norādījuši uz tieši šīm problēmām vairāku gadu garumā. Slovākijas eh, prezidentūras paspārnē 17. gada otrajā pusē arī ļoti aktīvi tika pie tā strādāts, eh, tika panākti vienbalsīgi padomas secinājumi, kas arī aicināja uz rīcību. Komisijā 16. gadā mēs izveidojām lauksaimniecības tirgus darbu grupu, jeb task force. Eh, tur bija savest kopā eksperti, lai izvērtētu lauksaimnieku lomu plašākā pārtikas ķēdē. Un viņi arī nāca klajā ar eh, ierosinājumiem, kā to stiprināt. Pasoties uz šīm rekomendācijām, komisija uzsāka izmet, iz, ietekmes izvērtējumu un arī sabiedriskas konsultācijas par to, kā uzlabojam pārtiks piegādes ķēdi. Tas notiks 17. gadā, un tas viss ir saskaņā arī ar starpinstitucionālo nolīgumu par labāku regulējumu. Konsultāciju rezultāti ļāva mums identificēt konkrētas negodīgas tirzniecības prakses, kas ir risināts šai direktīvā. Kā jūs zināt, negodīgas tirzniecības prakses uzņēmumu starpā ir tās, kas atkāpjas no labas eh, komerciālas rīcības, uh, nerad tās tiek uzspiestas vienpusēji no viena darījuma partneru otram. Pārtiks ķēde ir īpaši pakļauta šādām negodīgām praksēm, ņemot vērā to, cik liels svars ir dažādiem sarunu vedējiem. 18. gada februārī tika publicēti arī aptaujas rezultāti, kas demonstrēja, ka liela daļa respondentu 88% uzskata, ka lauksaimnieku lomas stiprināšana pārtiks piegādes ķēdē ir ārkārtīgi būtiska. 96% respondentu 17. gada sabiedriskajās konsultācijās par eh, KLP modernizāciju piekrita tam, ka lauksaimnieku lomas uzlabošana vērtību ķēdē, risinot arī negodīgas tirzniecības prakses, tam būtu jābūt KLP mērķim. Protams, ka nacionālas iniciatīvas arī ir palīdzējušas, jo īpaši Spānijas pārtikas ķēžu likums un arī apvienotās karalistes tiesību akti. Rezolūcijā ļoti pareizi norādīts, un es citēju, ka pašreizējās fragmentētās situācija, kas izraut no dažādām nacionālām pieejām, risinot negodīgu tirzniecības praksi Eiropas Savienībā, nav pietiekama parlamenta piedāvātais risinājums, proti pamattiesību akts Eiropas Savienības līmenī, kas risinātu negodīgas tirzniecības prakses un nodrošinātu to, ka lauksaimnieki un patērētāji bauda iespējas, ko piedāvā taisnīgi pārdošanas un pirkšanas apstākļi, nu jau kļūst par realitāti. Pirmo reizi vēsturē komisija piedāvā tiesību aktu šai jomā. Šāda veida rīcības ir tikuši gatavotas ne jau 19 gadus, un beidzot ir redzams arī iznākums. Mēs piedāvājam konkrētus pasākumus, kas uzlabo situāciju vājākajos ķēdes posmos, jo, protams, ka ķēde ir tikai tik stipra, cik tas vājākais posms. Šie pasākumi ir veidoti visas ķēdes interesēs, sākot no lauksaimniekiem līdz pat patērētājiem lielveikalos. Aizliedzamās tirzniecības prakses ir novēlot maksājumu par uh, pārtiks produktiem ar īsu derīgumu termiņu, pēdējā brīdī atcelti pasūtījumi, vienpusējas vai retroaktīvas izmaiņas līgumos. Uh, piespiešana piegādātājiem maksāt par izniekotiem produktiem un, iespējams, arī citas prakses, ja puses par to spēj skaidri vienoties. Nu, tātad starp pusēm ir jāpanāk vienošanās. Nu, piemēram, iespēja atgriezt nepār, neiztirgotos produktus piegādātājiem vai arī vienošanās, piegādes vienošanās par pārtikas produktiem, tāpat arī iespējas maksāt par uh, pārdotajiem produktiem un mārketinga izdevumiem. Komisija būtu kā uzraugs šo noteikumu īstenošanā, jo no nu, noteikumiem nav jēgas, ja tos nevar īstenot. Gadījumos, ja tiktu pierādīti pārkāpumi, tad attiecīgā struktūra varētu nākt klajā ar samērīgām un atturošām sankcijām. Protams, ka šim uzraugam, jeb sarkšanam būtu asi zobi. Būtu iespēja uzsākt pēc paša iniciatīvas izmeklēšanu, balstoties uz saņemtu sūdzību. Šajā gadījumā sūdzību iesniedzošajām pusēm būtu iespēja pieprasīt konfidencialitāti un anonimitāti, lai nosargātu savu pozīciju attiecībā uz viņu tirsniecības partneriem. Protams, Protams, ka mūsu vienlīdzīgos savienībā nevienai dalībvalstī nav monopola attiecībā uz šādu informāciju un zināšanām. Līdz ar to arī komisija veidos koordinācijas mehānismus starp izpildes iestādēm, lai nodrošinātu labākās prakses apmaiņu. Samērīgums un subsidiaritāte, protams, ir ārkārtīgi būtiski pro principi, līdz ar to arī tas viss ir jāsaskaņo ar jau esošajiem pasākumiem, un dalībvalsts varēs pieņemt vēl tālākus pasākumus, ja uzskatīs tos par vajadzīgiem. Komisijas priekšlikums būs Eiropas saimnības tiesību akts, un to pavadīs arī robusts iz, ietekmes izvērtējums. Tas viss tiks nodots divu līdzlikumu devēju izskatīšanai. Un šis priekšlikums ir vēl pavisam svaigs. Līdz ar to es, protams, arī nākotnē varēšu atbildēt uz jautājumiem par šo priekšlikumu, tad, kad jums būs iespēja ar to padziļinātāk iepazīties. Piegādātāju pozīcijas stiprināšana pārtiks ķēdē ir bijusi man ļoti nozīmīga prioritāte. Es to minēju arī savā uzklausīšanā 14. gadā. Institūciju sadarbība reaģējot uz iedzīvotāju prasībām ļauj mums daudz ko panākt. Mēs jau tagad esam eh, atvieglojuši darbu lauksaimniekiem omnibus noteikumu ietvaros eh, ja runiet par sarunu vešanu un līgumu slēgšanu. Tas bija pirmais solis mūsu trīs soļu procesā. Otrais solis ir šodienas priešlikums, un trešais solis būs iniciatīva uzlabot tirgus caurskatāmību. Ar to es ceru nāk lējā vēlāk šogad. Nobeigumā, dāmas un kungi un priekšādātāji, grib norādīt, ka labi pārvaldīta un efektīva pārtikas ķēde ir jāveido tāda, lai tā būtu arī godīga. Un šodienas priekšlikums lielā mērā ir vērsts uz godīgumu un uz lauksaimniekiem, uz uh, pozīciju stiprināšanu vājākajiem spēlētājiem. Šo negodīgo tirzniecības prakšu apkarošana ir labs pamats jebkādam turpmākam darbam šai jomā, un es, protams, paļaujos arī uz jūsu atbalstu šī procesa virzīšanā, iespējami rāja arī turpmāk. Paldies! Bardzo dziękujemy. Wyrazem tego są oklaski. Paldies. Jako... Labi, ka priekšlikums ir sagatavots. Tagad Hoislīna kungs lūdzu. Šodien ir arī KLP veltīts seminārs. šo sēdi sagatavojām, ieplānojām vēlāk. Jums drīz būs jādodas uz šo semināru, tādēļ tagad lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka konference jau tika ieplānota pirms krietna brīža, un Hogana kungs tika uzaicināts vēlāk. Liels paldies, ka drīkst izteikties tagad pirmais komisāra kungs. Liels paldies par šo iniciatīvu, tā prasīja daudz laika. Uh, martā tika sagatavot burtiski pēdējā brīdī vēl šajā sasaukumā, bet es uzskatu, ka tas var būt tikai pirmais solis. Ja mēs runājam par negodīgu praksi, protams, jau sen vajadzēja to visu ieviest, runājot arī par īsākiem maksājumu termiņiem. Ir arī jānorāda, eh, ja kāds ir eh, pārkāpis šo labo praksi, uh, Bet ir vēl kāda problēma. Runājot par mazajiem uzņēmumiem un ko tie var iesākt, nu kāda ir šī proporcija starp maziem uzņēmumiem un milzīgiem koncerniem, piemēram, Vācijā ir trīs milzīgi uzņēmumi, kas diktē parādi visā uh, pārtiks piegādes ķēdē, un tad ir mazie uzņēmumi, nu, te mums jārunā arī par kartēļtiesībām, par monopoliem. Uh, Ko šeit mēs varētu mainīt ilgākā laika posmā, lai mazie uzņēmumi MVU varētu baudīt sev pienākošās tiesības? Es ļoti augstu vērtēju jūs izteikums, komisāra kungs, bet nu mēs vēl neesam panākuši nekādu revolūciju. Es ceru, ka mēs varēsim būt ambiciozāk, varbūt kādā citā aspektā. Iepriekš ir ticis arī minēts, ka ņemot vērā monopolus, īstenībā eh, tiek noteikts, kas tad nonāks veikalos, un pēc tam piedāvātājiem ražotājiem ir jāmēģina pielāgoties pārtiks ķēdēji. Ja runājam par negodīgu tirzniecības praksi un sankcijām, labi, bet eh, ko tad mēs varam darīt? cik lielā mērā mēs varam vispār sagaidīt kaut kādas pārmaiņas tirgu un ko tas galu galā nozīmēs. Tas ir vēl joprojām atklāts jautājums. Vakardien uh, iepazinos ar dokumentu, kur ir 14 punktos minēts, kas ir jāmaina. Es ceru, ka mēs patiešām kaut ko panāksim. Arī parlaments ir daudz ko pieprasījis un ceru, ka daudz kas no Magineses ziņojuma tiks pārņemts. Es ceru, ka šis ziņojums būs vēl tāds ambiciozāks un akcentētāks, lai mēs varētu kaut ko tiešām panākt mazo ražotāju labā. Es teiktu, ka galvenā problēmā komisija to tā neminēja, e, ir monopoli. Kādēļ tad komisija neuzdrīkstās par to runāt skaidru valodu? Eh, vajadzētu šeit iesaistīt arī konkurences komisāri. Es domāju, ka mums vajadzētu kaut ko darīt, eh, cīnoties pret monopoliem. Paldies! Oui, euh, je pense que... Paldies! Es uzskatu, ka eh, šie priekšlikumi ir um, pareizi sagatavoti, tas uh, iet labajā virzienā, bet ir vairākas lietas, kas jāprecizē, saka Bovē kungs. Ja mēs runājam par lieliem uzņēmumiem, par tiem uzņēmumiem, kas var piedāvāt ļoti daudzus produktus, uh, un, piemēram, ir maz uzņēmumi, kas uh, citreiz ražo tikai vienu vienīgu produktu. Uh, spiediens uz šiem mazajiem uzņēmumiem ir daudz lielāks, un, piemēram, kāds liels uzņēmums, eh, ja tas eh, nevar vienoties par labāko, sev izdevīgāko cenu attiecībā uz vienu produktu, nu, tas var atkal šo eh, starpību izlīdzināt, vienojoties par cita produktu cenu. Otra problēma, ja mēs runājam par ražotājiem, ir daudz lielu Eh, uzņēmumu. Varu pieminēt eh, Laktalis eh, Francijā, ko noteikti pazīstat ļoti labi, bet Laktalis uzņēmumam nav jāiepazīstina ar saviem rēķiniem un jāsaka ražotājiem nav iespējas izvēlēties izdevīgas sarunu vešanas pozīcijas. Es uzskatu, ka Eiropas līmenī būtu nepieciešams pieprasīt arī šo kontu caurskatāmību, eh, visu rēķinu caurskatāmību, lai nevarētu uzņēmums slēpties aiz kaut kādiem aizbildinājumiem, nepiedāvojot ieskatu savās bilancēs, kas īstenībā kalpo par pamatu visu veidu sarunām. Paldies! Hoibušs kundze, paldies! Komisāra kungs, liels paldies par šo priekšlikumu. Tas ir nepieciešams un arī svarīgs. Žozē Bavē pieminēja nu pat Laktalis uzņēmumu, un es uzskatu, Mums ir tikai uh, jāievieš noteikumi nevien attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem un arī uh, tirgotājiem, jādomā arī par mazākiem uzņēmumiem, par saimniecībām, uh, par piensaimniecības uzņēmumiem, ir Deutsche Smilchkontro un vēl citi kooperatīvi Vācijā kam ir patiešām liela vārā Un tie īstenībā godīgi attiecas pret ražotājiem, kas viņiem piegādā preci. Man ir arī zināmas bažas, jūs esat sagatavojis sarakstu ar negodīgu tirzniecības prakšu uzskaitījumu. Esmu visai pārliecināta, ka koncerni tagad eh, pieņems darbā veselu juristu armiju, lai varētu izpētīt, kā tad eh, apiet šīs normas, eh, kā apiet to, kas šajā sarakstā ir noteikts, vai šis saraksts būs atvērts, un ja, piemēram, vēlāk mēs pieredzēsim citu negodīgu, negodīgu praksi, vai arī to varēs iekļaut sarakstā ar vēlāku datumu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu zemniekus. Konkurētspēju pieminēja jau Mārtiņš Hoislings. Vai ir domāts par uh, konkurētspējas uh, uh reformēšanu? Mums ir gal galā arī jāsameklē slimības cēlons, un tas jārastē, nevis tikai jāmēģina mīkstināt simptomu. Paldies! Komisāra kungs uh, vēlētos atbildēt nekavējoties, jo viņam drīz jādodas prom. Paldies! Paldies par šiem komentāriem! Jā, man vajadzētu patiešām Eh, parūpēties, lai arī zaļā, zaļo politiskā grupa man varētu piekrist. Es vēl neesmu iepazinies ar šo jūsu dokumentu. Mēs runājam ar pilnīgi, par pilnīgi visiem spēlētājiem pārtiks ķēdē, ne tikai, piemēram, par ražotājiem vai zemniekiem. Mēs runājam arī par eh, mazumtirgotājiem, vairumtirgotājiem. Vairumtirgotājiem Un saraksts, ko esmu sagatavojis, ir priekšlikums, un ja līdz likumdevēja vēlas papildināt vai grozīt šo sarakstu, tas ir jūsu rokās. Ir arī pārskata mehānisms, kas jau ir iestrādāts priekšlikumā, un ja pēc trim gadiem ir nepieciešams kaut ko pārskatīt, kaut ko papildināt, reformēt, tad mēs šo mehānismu varam izmantot. Ir pietiekam daudz iespēju katram izpausties. Hoizlinga kungs, mēs, protams, vēlamies problēmu uh, risināt Eh, izskaust tās saknē, un ja, piemēram, lauksaimnieki ir nonākuši problēmās, ņemot vērā negodīgu tirzniecības praksi, viņiem ir jāpalīdz. Jūs runājat, ka to varētu regulēt pateicoties nacionālajai likumdošanai, bet arī Eiropa varētu kaut ko darīt. Mums ir omnibus direktīva, lai uzlabotu ražotāju darba apstākļus, lai viņiem būtu labāks iespējas vēst sarunas par cenām, lai jādomā arī par šo proporciju attiecībām starp lauksaimniekiem un ražotājiem un citiem spēlētājiem pārtiks ķēdē. Gribētu arī pieminēt, ka Gandrīz attiecībā uz katru produktu Eiropas Savienībā mēs esam izveidojuši arī īpašu šādu mm, novērošanas struktūru. Jādomā par visu to, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā un kas noteikti būs ieguvums. Paldies! Desa kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Komisāra kungs, paldies, ka esat ieradies ar šo priekšlikumu pie mums. Gribēju pateikties arī kolēģiem Maginesai, kas tik smagi ir strādājusi. Esmu priecīgs, ka priekšlikums ir sagatavots. Tagad uh, bumba ir parlamenta laukumā. Mums ir uh, jāstrādā naski. Es varu arī uzsvērt Martina Hoizlinga teikto. Uh, Tas ir tikai tāds uh, skēlēts karkas, uh, kas mums vēl ir jāapaudzē ar konkrētu matēriju. Komisāra kungs, jūs pamatoti teicāt, ka tā ir pirmā reize, kad, kas tāds tiek likts priekšā šajā jomā, bet es parlamentā esmu kopš 2004. gada, 2005. gadā mēs Eh, ļoti daudz panācām eh, runājot par viesabonēšanas izmaksām. Ja toreiz jau mēs nebūtu runājuši skaidru valodu, vēl šodien pilsoņiem nāktos maksāt viesabonēšanas maksu. Mēs eh, varējām panākt savu sarunās ar lielajiem koncerniem. Mēs patiešām panācām daudz mūsu pilsoņu labā. Šeit ir vairāki priekšlikumi, eh, uz kuriem alažās atsaucies, runājot par konkrētiem maksāšanas termiņiem. Negribu, protams, tagad visus punktus šeit uzskaitīt. Liels paldies, ka šis komisijas priekšlikums ir sagatavots un parlamentam tagad ir iespēja pie tā strādāt. Nesen man bija sarunas gan ar zemnieku kooperatīviem, un no visiem dzirdēju, ka viņi patiešām sastopas burtiski ar šantāžu, ka milzīgie tirzniecības koncerni uz viņiem izdara milzīgu spiedienu. Mums ir jāizstāv zemnieki ražotāji, mēs nevaram pieļaut, ka viņiem ir burtiski jābaidās par savu nākotni šī spiediena dēļ. Es zinu kādu uzņēmumu, kam ir. Um, apgrozījums mērāms miljardos un pat uz to izdara spiedienu uh, šie tirzniecības uzņēmumi, lielās tirzniecības ķēdes. Nu, par ko tad mēs te vispār runājam? Mana politiskā grupa ļoti aktīvi strādās pie tā, lai jau šajā sasaukumā mēs varētu panākt uh, labus rezultātus. Es zinu, komisāra kungs, jūsu darbs komisijā nevienmēr bija tas vienkāršākais, arī konkurences komisāri nevienmēr ir sajūsmā par jūsu priekšlikumu noteikumiem, bet es domāju, ka esam labi pastrādājuši katrā ziņā. Paldies! Paldies, tagad Andriju kungs! Merci, monsieur le président! Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses vēlos pateikties komisāru kungam par direktīvas priekšlikumu un uh, pateicos par prezentāciju, arī par to, ka jūs vēlaties uzklausīt mūsu viedokli, strādājot pie šā tiesību akta. Uh, Es, eh, protams, nekomentēšu tekstu detaļās, bet, eh, nu, kā vienmēr, tas ir, tā ir laba iniciatīva un, protams, pārtiks piegāžu ķēde ir svarīgs elements, bet mums ir jāiet vēl tālāk nekā tas ir ierosināts. Tātad šeit ir paredzēts, ka dalība valstis var rīkoties, lai nodrošinātu atbilstošu līgumu īstenošanu bet uh, šeit ir uh, uh, jādara vairāk, tā tad jācīnās pret negodīgu tirzniecības praksi, bet mēs nedarām neko cīnoties pret lielveikalu ķēžu koncentrāciju Eiropas līmenī, jo tieši tā rāda galvenās problēmas pārtikas um, Uh, tirzniecības jomā, bet pasaules mērogā arī ir uh, jāskatās uz tādiem, tādām lietām, kā um, Bayer Monsanto apvienošanās, tas arī ir tā ļoti nopietna problēma. Mums ir jādomā ne tikai par patērētāju, bet arī par lauksaimnieku interesēm un kā tās ietekmē šādi oligopoli. Tāpat ir jārisina arī jautājumi šai direktīvā par uh, uh, izplatītāju pašu preču zīmēm, jo arī šeit nav uh, nodrošināta informācija uh, patērētājiem, kā tas būtu nepieciešams. Un visbeidzot, uh, Eh, tīkla, interneta neutralitāte tiek prasīta, bet arī uh, lielveikalu neutralitāte ir jānodrošina uh, pārtikas um, tirzniecības jomā. Un tāpat ir jārisina jautājums arī par apakšu uzņēmējiem uh, pārtikas rūpniecībā. Protams, uh, Um, mēs uh, dosim savu ieguldījumu darbā pie šā priekšlikuma. Uh, thank you, Chair. Um, Paldies, priekšsēdētāji, saka Mekintājas kundze. Es ļoti augstu vērtēju komisijas šodien izskanējušos piedāvājumus. Mums noteikti ir jāpalrūpējas, lai uh, zemnieki būtu labākās uh, pozīcijās. Viņi nevienmēr saņem to godīgāko samaksu par savu darbu un produkciju, bet uh, arī attieksme pret viņiem nevienmēr ir tā labākā. Jāsaka. Uh, ka lieli uzņēmumi bieži vien sagrābi lielāko peļņas daļu, bet īstenībā viņi nevarētu gūt nekādu peļņu, ja nebūtu produktu, ko ir saražojuši šie mm, lauksaimnieki. Jūs arī pieminējāt eh, kādu tiesvedību, eh, komisāra kungs, es domāju, tas ir labs piemērs, kā panāk progresu šajā jomā patiesībā man šeit ir priekšā ziņojums, uh, Iepazīstoties ar situāciju kopumā, mēs esam pieredzējuši, ka, piemēram, par iepakojumiem, iesaiņojumiem ir uh, jāmaksā milzīga um, cena zemniekiem par uh, palikņiem un uh, iepakojumiem dažāda veida. Uh, Ja, piemēram, patērētājs uzraksta sūdzību par eh, produktu, eh, tad eh, universāla veikals uzliek sodu zemniekam. Bet, ja, piemēram, patērētājs uzraksta Eh, cik labs šis produkts ir bijis, tad arī zemniekiem nākas ciest. Viņam atkal par kaut ko ir jāmaksā, viņam jāmaksā par šīm atbildēm. Tādēļ eh, lauksaimnieks saka, vispār labāk, lai patērētāji nevienam neko neraksta par produktu, vai tas ir bijis labs vai slikts. Kas man šķiet pozitīvi, ja mēs runājām par sūdzībām, ko ir iesnieguši lauksaimnieki, to skaits ir samazinājies gadu gaitā. Ja runājam arī par uh, reklāmai un uh, kampaņās, informatīvajās kampaņās izmantotajām summām arī to skaits ir samazinājies. Mēs katrā ziņā vēlamies runāt par juridisko pamatu, tas ir 43. pants, un mums katrā ziņā ir jābūt avangardā šīs uh, problēmas risinot. Paldies! Paldies! Maileres kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Eh, labi, ka jūs esat sagatavojis eh, direktīvas priekšlikumu, nevis regulas priekšlikumu, jo man šķiet, ka direktīva šeit ir piemērotāka. Mums ir eh, bijušas jau labas iniciatīvas šajās jomās, un dalību valstīs ir arī atšķirīgas karteļtiesības. tiesības. Uzskatu, ka pat Vācijā ar mūsu karteļu tiesībām zināmā mērā esam atdūrušies pret savu iespēju robežām. Mums ir bijis grūti kaut kādas izmaiņas ieviest, jo karteļu tiesībās līdz šim galvenais diktētājs bija patērētājs, nevis ražotāji vai tirzniecības ķēde. Tas ir labi, ka ir sagatavots Eiropas līmeņa priekšlikums. 30 dienu uh, Eh, maksāšanas termiņš, eh, aizliegums sadot preces atpakaļ, eh, viss šīs izmaiņas ir labvēlīgi jāvērtē. Tad, kad Mairēd Makīnes sagatavoja šo ziņojumu, es biju ēnu referente. Uzskatu, ka mums ir vairāk uzmanības jāpievērš tam, kas attiecas uz kopīgo tirgus organizāciju. Uh, vai uh, lauksaimnieki jau var izmantot šīs priekšrocības, vai viņiem tas pienāksies tikai vēlāk. Protams, es labi apzinos, ka konkurences uh, likumdošana ir lielākā, augstākā barjera, domājot arī par dalību valstu karteļtiesībām, bet tas ir jau labs pirmais solis. Tagad mums ir čakli jāstrādā, lai mēs kaut ko panāktu mūsu lauksaimnieku labā. Uh, Eiropā īstenībā patērētājiem būs vislielākās priekšrocības, ja mēs domāsim par lauksaimnieku interesēm, kas ražos vislabākos kvalitatīvākos pārtiks produktus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Saka Flanagan kungs, paldies par šiem priekšlikumiem. Jā, labas ziņas, kā jau daudzi saka, ka nelabais slēpjas detaļās. Mēs saprotam, ka Tas ir labs pirmais solis. Mums ir jāparūpējas, lai kaut kas mainītos, lai cilvēki vēlētos joprojām strādāt laukos, lai viņi saņemtu godīgu cenu par eh, savu saražoto pēdējās diennakts laikā. Ja mēs runājam par subsīdiju piešķiršanu, esmu dzirdējis labas ziņas. Eh, izskatās, ka tagad. Um, tiks uh, maksāts uh, par vispārīgas nozīmes precēm, ka tiek arī atmaksāti novēloti maksājumi. Es ceru, ka mēs kaut ko panāksim un cilvēki gribēs uh, turpināt strādāt lauksaimniecībā. Ja mēs runājam par novēlotiem maksājumiem, vienpusējām izmaiņām līgumos, tas īstenībā bija domāts, lai uh, piegrieztu skābekli. Z lauksaimniekiem. Nu, ir tāda kā Dāvida un Goliāta cīņa līdz šim norisinājusies. Es domāju, ka tagad mēs Dāvida lingā esam ielikuši tādu lielāku akmeni, ar kuru viņš varēs atveizēties un uh, trāpīt Goliātam. Es gribēju tikai pavaicāt kādēļ esam atkāpušies no iepriekšējā mehānisma, kādēļ mēs esam piedāvā, tagad runājam par direktīvu, nevis regulu. Uh, Milleres kundze to paskaidroja, varbūt, ka varētu to labāk īstenot nacionālā līmenī, bet kāds bija jūsu pamudinājums to darīt? Jūs runājāt par to, ka ir fragmentēta līkumdošana, bet kādēļ tad devāt priekšroku direktīvai ne regulai? Es nesaku, ka kas viena ir sliktāk par otru, es vienkārši gribētu saprast jūsu argumentāciju. Varbūt, ka ar regulu mēs varētu padarīt ko vairāk, bet, nu, katrā ziņā līdz šim es esat pastrādājis godam. Paldies! Thank you for agreeing with me at last. Thank you very much and... Uh... Aņūkungs, paldies! Jā, pēc smaidiem uz uh, kolēģu sejām uh, jūs varējāt saprast, ka Flanagan kungs pat uh, zināmā mērā uzslavēja komisāru, kas šeit ir noticis ļoti reti. Kas man sagādā bažas? ir tas, ka īstenībā uh, šis uh, pasākums, uh, šis priekšlikums varētu nākt par ļaunu apvienotās karalists lauksaimniekiem, mums būs Brexit, mums būs pārējais periods, un tas varētu nozīmēt, ka, piemēram, pārtikas, lielās pārtikas tirniecības ķēdes pateiks lauksaimniekiem, nu pagaidiet, mēs tagad jūs produktus neiepirksim, jo ir jauna likumdošana, tūlīt būs Brexit, un ko tad darīs? Un komisāra kungs, kā tad jūs sankcionēsiet lielās veikalu ķēdes, vai atkal būs gadiem ilgstoši tiesvedības procesi Eiropas tiesā, kam nebūs ne gala, ne malas? Uh, Allaž ir šī dilēma. Vai tiks uh, aplaupīts atkal kārtējo reizi patērētājs, viņam nāksies maksāt par produktiem augstāku cenu, vai notiks kas cits. Ja runājam par apvienoto karalisti, mēs runājam par šo obligāto uh, pensiju schēmu, kad ražotājiem un zemniekiem ir jāmaksā, jāiemaksā pensiju fondos, savu darbinieku pensiju fondos. Uh, un zināmā mērā eh, varētu teikt, ka lielās eh, pārtiks ķēdes, lielie eh, veikali vēlas, lai viņu pensiju fondus zināmā mērā subsidētu piegādātāji. Es domāju, ka ir jādomā par mazāku uh, mērogu. Es domāju par uh, kādu piensaimnieku, kam ir tikai 70 govis. Viņš tagad savu pienu piedāvā uz vietas, aizved to cilvēkiem uz mājām, un viņam klājas ļoti labi. Paldies! Paldies! Merci, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! saka Lozo kungs. Jā, komisār kungs, viss, kas ļautu ierobežot uh, lielo struktūru patvaļu un kas nāktu par labu ražotājiem, būtu atbalstāms. Teiksim, uh, Vēl šie lielveikali it kā cenšas uh, panākt zemākās cenas patērētāju interesēs, bet patērētāji ir gatavi maksāt vairāk par labas kvalitātes precēm un taisnīgas cenas. Un tādēļ būtu jāatbalsta struktūras, kuras eh, veido paši eh, ražotāji bez starpniekiem, bet tādas ir grūti izveidot, jo pietrūkst investīciju. Un patiesībā šeit ir konstatējama liekulība, kad mēs eh, starptautiskā līmenī cīnāmies it kā pret uh, negodīgu tirzniecības praksi Nu, piemēram, tāds līgums ar Merkosur to noraida šīs nozars pārstāvju, jo šeit mēs konstatējam negodīgu konkurenci. Tā, tā tad ir vienbalsīgi lauksaimnieki noraida šo Merkosur nolīgumu, jo saskata tajā apdraudējumu lauksaimniecības nozarei. Tagad vārds komisārkungam. Liels paldies visiem koordinatoriem, kuri pauda savu viedokli. Dēsa kungām taisnība. Ir bijis grūti dabūt šo priekšlikumu cauri komisijai. Jūs tā uzmanīgi, piesardzīgi teicāt, ka ne visiem komisāriem ir tāds pats viedoklis kā man. Uh, Un, protams, šajā pārtiks piegāžu ķēdē ko konkurence un spēku sadalījums ir svarīgas lietas, bet, nu, tagad mēs komisijā esam vienojušies, un tas ir šeit arī panti, kur ir runa par lauksaimniecību, ne tikai par tirzniecību, tātad. Tā šajā komitejā jums e, būs arī ar tiem jānodarbojas tālāk. Andriju Kungs e, izteica komentārus. Tātad šīs priekšlikums e, ir veltīts negodīgai tirzniecības praksē. Protams, šeit var būt runa par aptvērumu, par to, ka varbūt arī šeit ir jāiesaista DJ Grow, bet uh, visas saiknes starp lauksaimniekiem un MVU no vienas puses un otras puses lieliem tirzniecības uzņēmiem ir iekļauti šajā priekšlikumā. Tāpat šeit ir runa arī par pārobežu darījumiem un trešo valstu piegādātājiem, lai novērstu um, šādu negodīgu tirzniecības praksi. Pateicos arī Makintājas kundzē, ka viņa dalījās savā plašajā pieredzē, kas viņai ir šai jomā uzkrāta apvienotajā karalistē. Un man tiešām arī interesē šis uh, gada ziņojums, uh, kurā tad varam arī konstatēt, kas uh, veiksmīgi darbojas un kas ne. Un arī Spānijā ir gūta pozitīva pieredze. Tātad šīs ir tās divas valstis, ar kuru pieredzi mēs iepazināmies strādājot pie priekšlikumu. Pateicos Makitāras kundzei par izrādīto interesi. Flanigana kungs un. Uh, Aņukungs arī runāja par to, kādēļ ir uh, izraudzīta direktīva, nevis regula kā tiesību akts. Tātad tas uh, šeit tiek nodrošināta pievienotā vērtība Eiropas līmenī, un uh, direktīva nodrošina subsidiaritātes principu ievērošanu. Uh, Un mēs vēlējāmies arī sasniegt labāku līdzsvaru, ņemot vērā dalību valstu īpatnības, tādēļ ierosinājām izraudzīties direktīvas formu. Tāpat mums ir labāk jāinformē sabiedrība par omnibus Un to mēs arī darīsim tuvāko mēnešu laikā, jo uh, šeit ir uh, būtiskas pārmaiņas gan uh, šajā omnibūs priekšlikumā, uh, kur ir runa par ražotāju organizācijām, uh, to šī komiteja ir panākusi, tāpat mēs cīnāmies pret negodīgu tirsniecības praksi, veidojam tirgus observatorijas. Tas viss ir uh, tādas lielākas. Uh, pakotnes uh, uh, elementi. Nu, mani arī priecē tas, ka Flanagana kungs ir saskatījis gaismu tuneļu galā un man beidzot atbalsta. Nu jā, tas, tas gan ir uh, prasījis trīs ar pus gadu ilgu darbu šeit, nu gandrīz jau četri gadu pus pagājuši. Aņūkungs minēja arī svarīgu E, jautājumu par e, sodiem un atbilstošu normu īstenošanu, jo pretējā gadījumā nav vispār vairs neko darīt, ja šīs normas netiek īstenots. Un katra dalība valstī par to ir jārūpējas. Mums e, katru gadu notiks sanāksmes, kur mēs izvērtēsim situāciju dalību valstis, kā dalību valstis panāk normu īstenošanu, tā kā mums ir arī ne tikai jākoordinē viedokļi par, eh, par eh, sodiem un par īstenošanu, bet arī par eh, koordinētu praksi. Un subsidiaritātes princips ir jāievēro, un mēs vēlamies dalību valstīs pastāvošo praksi papildināt, nevis aizstāt ar kaut ko citu. Uh, un līdz ar to dalībvalstiem būs vieglāk noteikt sodus un uh, naudas sodus. Un mums ir pozitīvs piemērs apvienotā karalīste, kur tas labi darbojas, un lielie uzņēmumi arī uh, ievēro šīs normas, un šo pozitīvo praksi vajadzētu arī izplatīt visā Eiropas Savienībā. Protams, ir arī tādi, kas nevēlas, uh, lai tiktu apkarot šāda negodīga tirzniecības prakse, bet tiek, protams, arī minēts iegāns, ka it kā tas novedīšot pie cēnu celšanās, bet 20 dalību valstīs jau ir veikt šādi pasākumi, nav nekādu faktu par to, ka cenas tā rezultātā būtu paaugstinājušās. Un uh, Līdz ar to patērētāju organizācijas arī nedarbosies pretēji patērētāju interesēm. Tātad šā, šis priešlikums tikai rāda vienādus spēles noteikumus vienotajā tirgu. Uh, un mēs eh, rīkojamies Eiropas līmenī, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Un arī Lozo kungs jautāja par eh, patē eh, ražotāju organizāciju lomu. Nu, ir notikušas dažādas konsultācijas, un mēs secinām no tā visa, ka nav paredzama cenu celšanās. Czas po półtorej minūti. Nākamais runātājs, nākamie runātāji, katram būs pusotra minūte. De Castro kungs. Bene, grazie Presidente, eh, grazie. Paldies priekšādātājiem. Nu, paldies arī komisāram. Man šķiet, ka mūsu rīcībā ir visas sastāvdaļas, lai panāktu labu rezultātu. Šis ir ļoti labs sākuma punkts. Mums ir juridiskais pamatojums, kas aicina šai komitejai būt līderei, un, protams, ka mums tas ir jānosargā, jo šai parlamentā ir arī citas komitejas, kas iespējams gribētu arī savu viedokli paust. Bet šis ir lauksaimniecības jautājums, un uh, juridiskais pamatojums ļaus mums šai cīņā uzvarēt. Paldies arī, ka atgādinājāt visu būtisko darbu, ko paveicām strādājot pie omnibus. Tas bija izējas punkts task force darba grupas darbam. Centāmies stiprināt lauksaimnieku organizācijas. Un nebija nekādu saķeršanos ar citiem ģenerāla direktorātiem. Manuprāt, ļoti interesanta situācija bija attiecībā uz konkurences ģenerāla direktorātu. Jaunie izaicinājumi šeit direktīvā attīstīsies līdzīgi visticamāk, bet mūsu rīcībā jau ir zināma pieredze. Man šķiet, ka šī komiteja lieliski pastrādāja, arī Meginis skundze, un mums ir izdevies nāk klajā ar ļoti būtiskiem argumentiem, kas vieš lielāku skaidrību negodīgas prakses ziņā pārtikas ķēdē. Mēs zinām, ka ir vairāk nekā 20 nacionālu tiesību akti, un daži no tiem ir ļoti interesanti. Man liekas, ka Spānijas un apvienotās karalistes pieredze varētu mums tiešām palīdzēt darbā. Ar pamata regulējumu un minimāliem standartiem mums būs jāharmonizē mūsu darbs. Arī jūsu prezentētajā tiesību aktā ir runa par minimālajiem standartiem, kas dalībvalstīm būs jāievēro. Šeit parādās ļoti interesanti jautājumi. Ir jānodrošina tas, ka mēs tik tiešām rodam reālus risinājumus izaicinājumiem. Vēl ar vienu pastāv ievērojams līdzsvara trūkums. Man šķiet, ka arī Task Force jau ļoti skaidri to parādīja. Un šai direktīvā tas viss ir jāpaturprātā un jārisina. Es domāju, ka mēs šai komitejai arī varam uh, dot lielisku ieguldījumu, jo tagad gribu teikt paldies kolēģiem Maķinisai. Man tik tiešām šķiet, ka šajā otrajā darbu fāzē paveiksim lielas lietas un sakojot arī omnibus pēdās, nodrošinot, ka ir vairāk caurskatāmības un taisnīguma pārtiks piegādes ķēdēs. Un tāpat ir jāpaturprātā arī privāto zīmolu izraisīties līdzsvera trūkums, kā jau minēja kolēģi un kā arī Maginas kundze norādīja. Privātie zīmoli rada līdzsvaru trūkumu. No vienas puses ir ražotāji, no otras puses izplatītāji. Un tas neatvieglo situāciju. Tā kā tiešām paldies komisāru, atrotīsim pieturknes, ķersimies pie darba un cerams, ka piedzīvosim vēl tādu pašu brīnumu kā omnibus. Paldies! Widzę, że już zaczynamy w cuda wierzyć. Pani Madzinez. Nu, šķiet, esam jau sākuši ticēt brīnumiem. Magīnes kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! Atmosfēra šai telpā atspoguļo to, ka mēs esam tik tiešām ļoti priecīgi par to, cik tālu esam tikuši. Paldies, komisāri, ka esat uh, tik tiešām ievērojis to, par ko runājāt savā uzklausīšanā un esat uh, panācis rezultātus. Gribu minēt kolēģi Mišelu Dantānu, viņš diemžēl nevarēja ierasties, bet gribu nodot jums pateicības vārdus. Es varu pievienoties. Šis, protams, ir pirmais solis un parlaments. Uh, rūpīgi strādās, lai nodrošinātu to, ka tiek panākti mērķi. Nu, manuprāt, šis nav īstais brīdis slīgt detaļās, šis ir tāds ļoti būtisks brīdis, un es domāju, ka ne visi no mums vispār saprot, cik būtiski tas viss ir. Ir bijis vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai pārliecinātu daudzus, ka šī ir pareizā lieta, ko darīt. Tad, kad mēs ieejam lielveikalā, tur viss izskatās ļoti spīdīgs, spošs un jauns, ir pārpilnība, no kā varam izvēlēties tas, ko jūs darāt, ir mazliet paceļat eh, aizskaru un parādat to realitāti. Grūtības, ar ko saskars tie pārtiks ķēdē, kam nav pietiekams svara, kam nav izvēles, un arī tas spiediens, ar ko viņi kā ražotāji saskaras, lai nogādātu Eiropas patērētājiem šos te burvīgos pārtikas produktus. Un šis aizskars ir jāpaceļ, jo reālais stāsts nav īpaši patīkams. Man tiešām ir liels prieks par to, cik tālu esam tikuši, un es gribu teikt arī komisijas priekšādātājiem Junkeram par viņa apņēmību šais jautājumos. 30 sekundēs es gribētu izklāstīt vēl kādu plašāku jautājumu. Šis lietas notiek ļoti kritiskā brīdī. Uh, tiks reformēta kopējā lauksaimniecības politika un tas saskars ar būtisku budžeta spiedienu. Manis pašas valstī ir lauksaimnieki, kas saskaras ar barības krīzi. Nu, tas viss izriet no klimata pārmaiņām. Ir lauksaimnieku ģimenes, kas izjūtu ļoti lielu garīgu spiedienu. Nezinu, vai redzat, ko turu rokās, un es to jums nolasīšu. Tas ir stāsts, kas tika publicēts īrijas laikrakstā. Uh, Eiropa tiek barota ar tūkstošiem lauksaimnieku dzīvēm un asinīm katru gadu. Es jums nosūtīšu šī raksta kopiju. Mēs nevācam statistiku par lauksaimniekiem, kas iet bojā savās saimniecībās visā Eiropas Savienībā. Uh, bet vadošie lauku saimniecību drošības eksperti īrijā norādīja, ka tas ir tas patiesais stāsts pārtiks piegādes ķēdes pamatā. Un jūsu darbs, komisāri, es ceru, ka viesīs uh, vair, vairāk taisnīgumu notiekošajā, ka mēs varēsim mazināt šos te nepamatotos spiedienus uz lauksaimniekiem, kur nereti iet bojā negadījumos savās saimniecībās. Un es ceru, ka mums būs visaptvaroša pārtiks ķēde, kas ir taisnīga pret visiem, jo īpaši lauksaimniekiem šobrīd tas tā nav. Paldies! Paldies! Katainen. Katainen kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, es gribētu teikt paldies jums un komisijai par to, ka nākat klajā ar šo ļoti būtisko direktīvas priekšlikumu. Tas ir atbilstoši instruments, lai apkarotu negodīgu tirzniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē. Šis parlaments un arī nacionālajie parlamenti jau ilgi ir gaidījuši šo tiesību aktu. Laiks stiprināt lauksaimnieku pozīcijas ir ļoti labi izvēlēts. Tas ir jādara tagad. Laikā, kad mēs arī aktualizējam KLP. Saskaramies ar spiedienu mazināt KLP budžetu, un tas tieši ietekmēs lauksaimnieku dzīves apstākļus. Uh, Es piekrītu, ir vajadzīgs vairāk līdzsvara pievienotās vērtības izplatīšanā pārtiks piegādes ķēdē. Daudzām dalībvalstīm jau tagad ir nacionālie tiesību akti, kas nodrošina leģitimitāti šai eh, pamatdirektīvai. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienības tiesību aktiem ir jābūt pietiekami elastīgiem, uh, tos īstenojot nacionālā līmenī, jo viens izmērs visiem nederēs. Somijā divi lielākie vairuma tirgotāji tur aptuveni 85% tirgus. Un pēdējā lieta, ko gribu minēt, ir svarīgi vairot caurskatāmību labi funkcionējošā pārtiks piegādes ķēdē, arī no patērētāja viedokļa. Es domāju, ka patērētājiem ir jāzina, uh, kā pārtikas produktu pievienotā vērtība ir sadalīta ķēdes garumā. Komisāra kungs, es gribētu jums vaicāt, kā piegādes ķēdes caurskatāmība tiks uzlabota nākotnē šīs direktīvas ietveros. Paldies! Kaputo. Kaputo. Grazie. Paldies, priekšādātāji! Iesākumā gribētu apsveikt Hogana kungu ar šo priekšlikumu. Tas stiprina lauksaimnieku pozīcijas pārtiks piegādes ķēdē. Un, protams, tas nodrošina arī maksājumu saņemšanu 30 dienu laikā, izvairoties arī no pēdējā brīža atcelšanas gadījumiem un a, uh, izmaiņām līgumos. Nu, un, protams, ka dalību valstīm ir arī jāveido tiecīgas nacionālas struktūras, lai nodrošinātu atbilstību direktīvā noteiktajam. Es ceru, ka to visu varēs izdarīt iespējami ātri. Itālijā katrs eiro, kas tiek iztērēts, no tā mazāk nekā 50 centu nonāk lauksaimnieku kabatās. Pārējo paņem izplatītāji un apstrādātāji. Direktīvas priekšlikumā beidzot ir atzīts eh, spēku līdzsvaru trūkums un ir runāts par to, cik svarīgi ir uh, rīkoties, lai uzlabotu lauksaimnieku pozīciju sarunu vešanā. Lauksaimnieki ir īpaši pakļauti negodīgām tirzniecības prakstēm pārtiks piegādes ķēdē. Manis piedāvātajā dokumentā 17. gada jūlijā es arī izteicu komentārus par šo lietu. Es domāju, ka Eiropas Savienības konkurences noteikumiem būtu jānodrošina efektīvāks uh, tirgus, un lai to varētu izdarīt, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un labāka informācijas eh, izplatīšana piegādes ķēdē. Tāpat ir arī jāstiprina tie instrumenti, kas eh, sniedz mums informāciju par situāciju tirgū. Arī pārtiks produktu cenām ir labāk jāatspoguļo pievienotā vērtība primārajiem ražotājiem. Un nobeigumā gribu teikt, ka ir jāstiprina profesionālās organizācijas tām ir jārīkojas uh, tā, lai primārie ražotāji varētu nākt klajā ar sūdzībām bez liekas kavēšanās. Bet, nu, jebkurā gadījumā direktīvas priekšlikums tās ir ļoti labas ziņas, un man ir liels prieks redzēt, ka komisārs sadarbojas ar mums parlamentā. Mums visiem ir jādarbojas kopīgi, lai stiprinātu lauksaimnieku pozīciju. Nākamais runātājs. Mano, eh, un die. Paldies, priekšādātājs saka Agilera Garcija. Šodien ir ļoti būtisks brīdis. Un es gribu teikt paldies komisāram. Mēs par visiem šiem jautājumiem esam jau gari un plaši runājuši. Komisāri ir nākuši un gājuši, bet nevienam no viņiem nav izdevies panākt būtiskus rezultātus šai jomā. Tā kā varu pilnībā piekrist man Gīnesa kundzei, šis nav tas īstais brīdis slīgt detaļās. Svarīgi ir tas, ka mums ir direktīvas priekšlikums. Un es zinu, ka tas nav bijis viegli. Tāpēc tiešām no visas sirds jūs apsveicu. Protams, vēl ir viena daudz darāmā, bet šis noteikti var kalpot par cerības avotu. Man būtu labāk patikusi regula, bet arī direktīva ir gana labs risinājums. Tas ir daudz vairāk nekā vispār gaidījām. Es gribēju uzdot jums jautājumu. MVU. Tas, ko piedāvājat, eh, nav slikts. Bet kāpēc tik daudz koncentrēties tieši uz to? Tā, protams, ir laba ideja. Maziem vidēji uzņēmumi ir vairums eh, no komersantiem, bet tas viss ir jāsasaist arī ar citiem jautājumiem. to skaitā arī patērētāju tiesībā akti ir arī tiesas judikatūra, kas liecina, ka ir nepieciešami uzlabojumi šai jomā. Vēl kāds jautājums - lielie izplatītāji. Viņi ir vairākumā un neģēlīgi izmanto savu varu, bet te pašā laikā tā ir milzīga nozare. Jūs arī jau dažus no šiem lieliem izplatītājiem esat minējuši. Izplatītāji uzspiež savas cenas. Nu, piemēram, tika piesaukts laktālis. Un tam ir milzīga ietekme uz cenu, ko saņem lauksaimnieki. Lūk, es domāju, ka ir īstais brīdis risināt reālās lauksaimnieku problēmas, un šis ir labs sākums. Lūk, tā jau ir tā problēma, ar ko viņi saskaras - negodīgas cenas par viņu ražojumiem. Neaizmirsīsim gan arī, ka lielie uzņēmumi un nozara kopumā izdara milzīgu spiedienu, par to arī ir jārunā, un nobeigumā vēlreiz apsveicu. Nākamais runātājs. Heronza Garcija. Kā jau mēs dzirdējām no Magīneses kundzes un citiem, apsveikumu vārdi ir tiešām vietā. Mēs vairāk nekā desmit gadus esam aicinājuši nākt klajā ar šādu tiesību aktu, tāpēc šodien komitejai faktiski ir kas svinams. Tiešām liels prieks saņemt šo dokumentu. Milzīgs paldies jums, tas ir būtisks solis. Lauksaimnieki, patērētāji un, protams, arī politiķi šajā komitejā ir aicinājuši uz šo tiesību aktu. Kā es jau vakar teicu, man šķiet, ka pēc uh, pirmās šī dokumenta izlasīšanas varam teikt, ka tas ir labs sākuma punkts, bet šī komiteja var daudz ko tajā uzlabot. Un arī vakar tas tika atzīts. Un, un lieta, ko Agelers kundze nu pat minēja, lielie uzņēmumi. Arī tie var iesaistīties negodīgā tirzniecības praksē. Nav runa tikai par MVU. Ir iespējams arī pretējais, bet es zinu, ka esam labās rokās, uzticos mūsu ziņotājai un esmu pārliecināta, ka panāksim labu progresu. Uh, piemēram, Spānijas tiesība akti nosaka, ka ir jābūt rakstiskiem līgumiem, tie ir obligāti. Bet priekšlikumā nekas tāds īsti neparādās. Pie tā, protams, varam piestrādāt. Ja rakstiski līgumi ir obligāti, tam ir pozitīva ietekme uz ražotājiem. Lūk, tā kā tiešām aicinu pie tā piestrādāt. Žēl, ka šī nav regula, un to es gribu izcelt. Ja mēs ļausim dalībvalstīm interpretēt šo tiesību aktu, tas patiesībā vājina tiesību aktu, bet nu šķiet, ka lēmums jau ir ticis pieņemts. Tāpat ir apturprātā arī kooperatīvi. Tāpēc, ka kooperatīviem ir pašiem savi noteikumi, ko tie izstrādā, piedaloties visiem kooperatīvu locekļiem. Uh, Nu, protams, ka kooperatīviem ir attiecības arī ar pārējo pārtiks ķēdi, bet kooperatīvu ietvaros viņi strādā paši pie saviem noteikumiem, un tas arī ir jāpatur prātā. Ja kurā gadījumā šis ir tāds ļoti labs pamats darbam, lai varētu regulēt pārtikas nozari, un es ar nepacietību gaidu turpmāko darbu, lai priekšlikumu uzlabotu vēl vairāk. Paldies, komisāra kungs, saka Dorfman kungs. Paldies par šiem interesantajiem priekšlikumiem un, protams, eh, daudzi kolēģi sūdzējās par karteļu tiesībām, kas ir cietušas neveiksmi. Tas ir tikai pamatoti. Mēs te tikai eh, runājam daļēji par Eiropas karteļiem. Eh, nacionālie karteļi ir dalību valstu pakļautībā. Mums ir jārūpējas par to, lai uh, situācija nekļūtu vēl ļaunāka nekā tā ir tagad. Uzskatu, ka priekšlikums ir veiksmīgs. Es uh, saprotu, ka dalību valstīs ir jau uh, ieviesti zināmi noteikumi, piemēram, 30, gadu, 30 dienu maksāšanas termiņš. Uh, Tas ir arī piemērs, kas liecina par to, ka šādi noteikumi var atmaksāties, ja tas um, tiek uh, pietiekami labi īstenots. Un, ja dalībvalstu iestādēm par to būs jāuzņems atbildība, es domāju, tas būs uh, labi, ka varētu panākt šo uh, priekšlikumu īstenošanu. Jāsaka, ka šīs uh, pārtikas produktu ķēdes bieži vien uh, mēģina aizstāt likumdevēju, patiešām šantažājot uh, piegādātājus. Piegādātājiem um, pēc tam ir um, ļoti grūti apstākļi grūti darba apstākļi. Mēs nevaram pieļaut to, ka universāli veikali uh, te vienkārši izdara spiedienu uz uh, piegādātājiem, zemniekiem, bet uh, paši mēģina savu tēlu saglabāt jo spodru. Tas mums ir jārisina. Paldies! Dank u wel, voorzitter. Op de eerste... Uh, Pīriks kundze, paldies. Es gribēju pateikties pirmajām kārtām Hogana kungam par ierašanos šeit, bet man ir jautājums. Man īstenībā paprātam vairāk būtu regula, nevis direktīva. Kāds piemērs? Protams, ka patērētājs arī vēlas. Uh, Eh, labākus produktus pirkt, un eh, Nīderlandē finansiāli eh, dahblāt ir minēts, ka, piemēram, nauda tiek saņemta tikai pēc 60 dienām, bankas šos līdzekļus var izmantot savā labā, un kas tad notiek, un kad tad piegādātājs saņem šo naudu? Vai jūs dzirdējāt manu jautājumu, komisāra kungs? Mēs par to runājam arī Nīderlandes parlamentā. Mans kolēģis lūdza, lai ministri Nīderlandē risinātu šīs problēmas. Bankas eh, Bankām arī vajadzētu vērsties pret uh, lielveikaliem. Mēs par to jau gadu garumā diskutējam. Ļoti jauka, ka ir spērts pirmais solis, bet vai pat tiešām tas ir pat mm, īstais solis, ko vajadzēs spērt? Paldies un, un vienīgais. Budā. Pudas kungs. Es foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule komisār, pentru. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Paldies par priekšlikumu. Kā jau citi kolēģi minēja, šis ir ļoti uh, izšķirīgs brīdis zemniekiem. Un zemniekiem ir jābūt iespējām nopelnīt ar savu darbu, saviem produktiem. Ja viņi nevarēs izdzīvot uh, ar savu darbu augļiem, viņi vienkārši pazudīs. Viņi izvēlēsies citu rūpalu. Mums ir jāpiedāvā stabilitāte uh, lauksaimniekiem, domājot arī par tirzniecību, godīgu tirzniecību. Rumānijā mēs esam saskārušies ar nopietnām problēmām, runājot par piena cenām vasarā. Vasarā cenas uh, samazinās, Un uh, piensaimniekiem ir um, jāpārdod savus produktus, savus piens par ārkārtīgi zemām cenām, kas ir pat zemākas par uh, produktu pašizmaksu. Ir milzīga atšķirība. Par to ir milzīga atšķirība starp to, uh, par kādu maksu uh, lauksaimnieks eh, pārdod eh, savu produktu un kāda cena pēc tam tiek uzlikta veikalā. Citreiz arī, piemēram, minerāla ūdens maksā dārgāk nekā piens. Mums tas ir jārisina. Es nāku no valsts, eh, kurā ir ļoti daudz šāda veida problēma. Jāpiemin arī lauksaimnieku un kooperatīvu iespējas veidot tādus veikaliņus, kur viņi varētu paši patiešo bez starpniekiem pārdot savus produktus. Francijā mēs eh, redzam labus piemērus, ka, piemēram, eh, lauksaimnieki nav tik lielā mērā atkarīgi no lielveikalu ķēdēm. Paldies! Thank you, um, Chair, and it is good news that we. Paldies, priekšsēdētāji saka, Kārsī kungs ir jauki, ka beidzot tiek izstrādāts kāds likumdošanas priekšlikums šajā jomā. Es neesmu pārliecināts, ka mēs varam godīgi tagad paskatīties acīs lauksaimniekiem savā vēlēšana apgabalā un apgalvot, ka viņi saņēmis godīgu samaksu par savu ražojumu. Mums vajadzēja jau pirms krietna laika šādus pasākums ieviest. Klausoties komisāra teiktajā par um, iespējām arī līdzlikumdevējiem padarīt priekšlikumu labāk, man aizvien rodas jautājums, kādēļ tad jau neizstrādāt pēc iespējas spēcīgāku priekšlikumu un tad uh, ļaut uh, likumdevējiem varbūt to padarīt nedaudz maigāku. Uh, Ja mēs runājam par patiesi negodīgu tirzniecības praksi, mēs varam runāt par mazu uzņēmumu vai pašnodarbinātajiem uh, lauksaimniekiem, kas uh, ir pilnīgi neaizsargāti milzīgu koncernu priekšā. Mēs runājam par tirgotājiem, uh, sadalas ķēdēm un tā tālāk. Un gal galā lielie, šie lielie milži ir tie, kas gūst peļņu un uh, priekšrocības. Mums ir jāparūpējas, lai lauksaimnieki varētu saņemt vismaz godīgu samaksu par savu produktu pašizmaksu. Un nevajag viņus Mums ir, eh, protams, eh, jāgarantē, ka iepirkēji maksās godīgu cenu par šiem produktiem. Es uzskatu, ka katrā ziņā šis priekšlikums ir jāpadara stingrāks. Te ir runāts arī par aizliegtiem pasākumiem, bet kā es to interpretēju, īstenībā eh, ir iespējams atkāpes, ja tas ir atrunāts līgumos un uzņēmumi, milzīgie uzņēmumi patiešām nekaunas savu ietekmi izmantot priekšlikumu ir uh, jāspēcina, ir uh, lauksaimnieki, kuru liktenis tiešā veidā ir atkarīgs no šī priekšlikuma, lai viņiem būtu kaut kāda pašpaļāvība, uzticība nākotnē. Un lielākie pasaules uzņēmumi vienkārši uz viņiem izdara spiedienu. Jāsaka, ka, protams, tagad viņi neatrodas uh, vienādā augstumā. Liels paldies! Uh, Kārsī kungs pasakās arī īru valodā. Jā, dank, komisār. Jāra kungs, paldies. Kāds slavens filozofs reiz teicis. Filozofi pasauli alaž ir uh, aplūkojuši atšķirīgi un uh, ir jāmaina tā arī. Uh, tātad tagad jūsu rokās ir zināmā mērā pasaules vēršana par labu. Daudzi Iepriekšēji runātāji jau pieminēja problēmas, kādas problēmas es šeit saskatu. Mēs vēlamies, lai sistēma tiktu īstenota efektīvi, lai šeit nebūtu pārlieka birokrātiskā muģekļa. Mēs te kaut ko pieņemam, um, strādājam pie dokumentiem, jā, uz papīra tas viss izstās ļoti jauki, bet atcerēsimies, ka aiz tā visa stāv šie cilvēki, ražotāji, piensaimnieki, lopkopi un tā tālāk jārada efektīva uh, sistēma. Nevis tā, ka, piemēram, galu galā lielveikalā, nu, viņi tur aizpildīs kaut kādus pāris veidlapiņus un viss it kā izskatīsies jauki un labi. Nē, mums tas viss ir jāveic pēc iespējas nebirokrātiskākā veidā. Mēs eh, nevēlamies uzlabot statistiku, bet realitāti, es domāju, tādā eh, virzienā mēs varam ļoti labi sastrādāties. Paldies, Hogana kungs, ka jūs esat kaut ko darījis mūsu lauksaimnieku labā un katrā ziņā varat reiķināties ar mūsu nedalītu atbalstu. Paldies! Sì, grazie Presidente, buongiorno, buongiorno Commissario. Io condivido. Corao Kungs. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Es varu piekrist vairākām domām šajā priekšlikuma uzmetumā. Ja mēs runājam par uh, regulu vai pret direktīvu, arī šeit man ir zināms bažas jāpauž. Mums ir jādomā, uh, kā uzlabot situāciju lauksaimniecībā. Uh, Un tagad manā reģionā Sicīlijā lauksaimnieki dzīvo aizvien grūtākās, grūtākos apstākļos. Ir ļoti sīva konkurence, nav kontroļu un komerces noslēpums tiek ļaunprātīgi izmantots, lai varētu aizsekt negodīgu komerces praksi. Ko jūs esat nolēmis darīt lietas labā, lai tagad tiešā veidā šo krīzi risinātu? Paldies! Nākamā runātāja komisāra kungs gribēju jūs uzteikt. Eiropas lauksaimnieki ir ļoti ilgi gaidījuši šo iniciatīvu. Lauksaimnieki ir jāpasargā, jo viņi līdz šim ir bijis vājākais ķēdes posms. Runāju šeit it īpaši par maziem eh, uzņēmumiem, mazām saimniecībām, kam ir nepieciešama kaut kāda droša ienākuma avoti, kaut minimāls garantijas. Tādēļ jārunā arī par sociālo politiku. Jūs piedāvājat eh, gatavot direktīvu, lai tā būtu tāda kā mēraukla dalību valstīm. Ja mēs runājam par negodīgu komerces praksi, arī pret to ir jāvēršas. Pieminot eh, parakstītos līgumus, tas noteikti varētu um, lauksaimnieku situāciju stabilizēt. Sankcijas par negodīgu praksi. nacionālās iestādes tad piemēros šīs sankcijas, bet ko tad darīs tiesības sargājušās iestādes? Mums ir jāparūpēs, lai direktīva būtu patiesi efektīva. Un ir ļoti labi, ka jūs esat arī turējis doto vārdu. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, effectivement. Paldies, priekšsēdētāji, uh, saka Tarabels kungs. Jā, šis ir ļoti vērtīgs uh, direktīvas priekšlikums. Uh, daži aspekti, da, vairāki kolēģi jau teica, ka lauksaimnieki ir vienīgie pašnodarbinātie uzņēmēji, kas var arī pārdot savu produktu, zaudējot naudu. Viņi zaudē naudu strādājot. Mums ir jāparūpējas, lai šāda prakse nākotnē nebūtu pieļaujama. Otram kārtām, varbūt domājot arī par citiem pasākumiem un KLP nākotnē, vajadzētu atgriezties pie tirgus noregulēšanas mehānismiem, lai arī cenas būtu godīgākas. Uh, jo, protams, cenu svārstības ir ļoti izteiktas, bieži vien eh, lauksaimnieki vienkārši vairs nevar normāli turpināt savu eksistenci. Paldies, komisārkungs! Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani i panów posłów. Tagad visi, kas vēlējās izteikties, to ir izdarījuši. Nevienu citu kolēģi, kas vēlētos runāt, neredzu. Tomēr eh, Petirs kundze. Hvala vam gospodine eh, predsjedniče, gospodine povjereniče. Zahvaljujem na ovom prijedlogu. Eh, Priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies par šo priekšlikumu. Pirmām kārtām paldies Magīneses kundzei, kuras vadībā notika darbs pie atbilstošā dokumenta. Visiem ir jāapzinās, ka likumdošanas priekšlikums Eiropas līmenī ir nepieciešams. Beidzot jāpieliek punkts negodīgai komercpraksē. Jo lauksaimnieki ir pirmie, kas cieš. Līdzīgi citiem kolēģiem maksājumu direktīvas normas regulāri tiek pārkāptas. Es to redzu diendienā Horvātijā. 30 dienu termiņš netiek ievērots. Dažreiz uh, zemniekiem nākas gaidīt pat pusgadu, lai beidzot saņemtu uh, savu naudu. Ir cita veida pārkāpumi. Uh, Un pēdējā brīdī citreiz produkti tiek uh, atgriezt atpakaļ lauksaimniekiem, un viņiem nav pietiekam daudz noliktavu, kur tos glabāt. Pat ja jūs piedāvājat strādāt pie direktīvas, es uzskatu, ka tas ir uh, tāds labs piemērs. Lai pierādītu, ka mēs atbalstām uh, zemniekus, domājam par viņu nākotni un problēmām, ar ko viņi sastopas. Paldies! Fonde Kandelārs kungs, paldies! Uh, Priekšstādētāji kungs, uh, paldies! Uh, ka komisāra kungs ir sagatavojis šo priekšlikumu, lai varētu garantēt arī godīgu samaksu eh, lauksamniekiem par viņu darbu. Es eh, saprotu, ka mums ir jāsāk darboties. Nu, jā, eh, regula varbūt būtu bijusi labāka, bet katrā ziņā šis ir labs pirmais solis uz priekšu. Ir jādomā par šiem. Uh, Eh, visiem starpniekiem, zemes īpašniekiem, bankām un visiem, kas ir vēl starp um, lauksaimnieku un uh, pārtikas ķēdi. Tātad par visiem šiem posmiem jādomā kopumā, un ko jūs domājat šajā kontekstā. Paldies. Paldies. Tagad uh, visi beidzot ir izteikušies, kas to vēlējās. Man ir kāds Slepens jautājums. Cik daudz vispār no jums ir izlasījuši visu direktīvu? Komisāra kungam ir eh, vairākas lapas pierakstīts pilns. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vēlreiz vēlos norādīt, ka tā nav tāda panacēja, kas tūlīt uh, uzlabos uh, lauksaimnieku pozīcijas uh, pārtiks piegādes ķēdē. Nu, tas nav iespējams tomēr šeit ir trīs pakāpju pieeja, ko mēs īstenojam, lai palīdzētu sasniegt labāku līdzsvaru starp pārtiks ķēdes dalībniekiem. Kā jūs teicat, ir omnibus, kur uh, ar uh, De Castro, Desakungu, ēna referentu un citu atbalstu. Tas ir um, nostiprinājis uh, ražotāju organizāciju ietekmi. Otrkārt ir šīs uh, priekšlikums par negodīgo tirzniecības praksi, par ko ir runāts jau 19 gadus, un tagad mēs virzējam, virzamies uz priekšu, protams, aptvērumu var uzlabot, un tas ir uh, līdz likumdevēju Uh, kompetencē, un es piekrītu, ka ne viss ir iekļauts, un mm, Toms Van Kindelāre norādīja arī par, teiksim, minerālu mēslu ražotājiem citiem, kas nav iekļauti, tātad uh, tādēļ mēs uh, kā juridisko bāzi izmantojam lauksaimniecību un pārtiku attiecīgo pantu līgumā. Un kādēļ mēs izvēlējāmies direktīvu? Tādēļ, eh, ka mēs balstāmies uz to, kas jau ir sasniegts dalību valstīs, balstā, balstāmies uz pārtiks ķēdes e, iniciatīvu, jo, ja nebūtu 20 dalību valstis brīvprātīgi rīkojušās pēdējo septiņu gadu laikā, tad nebūtu tas sasniegts, kas ir sasniegts. Un eh, visi uh, pārtiks ķēdes dalībnieki, izņemot lauksaimniekus, ir iekļauti šajā iniciatīvā, un mēs tagad uh, esam paredzējuši iekļaut arī lauksaimniekus pārtiks uh, piegādes ķēdes iniciatīvā. Un ir uh, ciešāk jāsadarbojas ar visiem šīs um, uh, piegādes ķēdes posmiem. Tad, tad mums būs likumdošanas uh, priekšlikums, bet arī uh, dalībvalsts turpinās darboties, tas, eh, tam ir jāizveido īstenošanas sistēma, atbilstīgās eh, iestādes dalībvalstīs, kas raudzīsies uz to, kā direktīva tiek īstenot. Pateicos visiem, eh, kas pauda komentārus par vispārējo virzību, mērķi, ko vēlamies sasniegt, bet es, protams, arī atzīstu, kā mēs varam uzlabot šo priekšlikumu Un es eh, arī ceru, ka visas trīs iestādes eh, cieši sadarbosies šajā jomā. Eh, Magines kundze runāja par spiedienu, kas tiek izdarīts uz lauksaimniekiem, jo šeit ir gan risks, gan laika apstākļi. Šiem cilvēkiem ir jānodrošina iztiku savai ģimenei, jāpild saistības pret finanšu iestādēm, līdz ar to šeit izdarīt tiek izdarīts spiediens, arī drošības aspekti jāņem uh, vērā. Bet šis uh, priekšlikums, es ceru, atjaunos zināmu līdzsvaru un dos cerības it īpaši nelielajiem uh, lauksaimniekiem, uh, nelielajiem ražotājiem. Tālāk par Somiju. Es uh, esmu informēts par uh, problēmu, par uh, augsto koncentrāciju tirgu jau 85% līmenis ir augsts, un tas nenāk par labu patērētājiem un a, tirgumu kopumā. Katēnens kundze par to arī sīkāk pastāsti. Herāns kundze pieminēja un Galtieri kundze pieminēja mazos uzņēmumus, kas daudzos gadījumos piedara pašiem lauksaimniekiem. Un pat ja šie uzņēmumi nepiedara lauksaimniekiem, tad MVU VU arī var radīt negodīgu komerc praksi, un tādēļ mēs šeit cīnāmies pret tādu kā kaskādas efektu, jo lauksaimnieki ir tas vajākais posms šajā ķēdē. Tātad mēs runājam par, par līgumiem un kas notiek tad, ja eh, nav panākt vienošanās starp abām pusēm, Kaputo kungs minēja tāpat kā arī citi kolēģi, ne, piemēram, Jārkungs par eh, normu īstenošanu un dalību valstīm tas arī būtu jāsaprot un mēs arī sekosim tam, kā tas uh, notiek, un arī šai jomā direktīva mums palīdzēs. Mēs nestrādājam valstoties uz pieju visiem uh, ir viens risinājums. Nē, mēs piedāvājam elastību, uh, ievērojam subsidiaritātes principu, lai varētu izveidot samērīgu sodu sistēmu uh, attiecībā uz tiem, kas īsteno negotīgu komerc praksi. Un ir arī sūdzības eh, jāizskata ātri un jāizskata arī anonīmas sūdzības. Tas ir svarīgi abām pusēm. Ja tiek eh, izteikts kaut kāds apgalvojums un eh, šīs apgalvojums netiek ātri izvērtēts, tad ir apdraudēta gan uzņēmuma reputācija, gan lauksēmnieka reputācija un tā tālāk. Un tas notiek arī apvienotā karalistē, Spānijā, tur šādi praks pastāv tālāk par rakstiskiem līgumiem. Jā, tas šeit ir paredzēts. Un vēl viens uh, aspekts, uh, par ko runāja uh, Erants Kunze par kooperatīviem, kuri izveido savus normatīvos aktus, un tas arī ir ņemts vērā šajā priekšlikumā. Uh, Un, nu, jūs, jūs teiktais ir arī apstiprinājis, ka šāda direktīva nepieciešama. Tālāk par mazumu, par mazumu tiešniecības noteikumiem, kas neatbilstoši īstenot var novest pie tā, ka tiek izšķērdēta pārtika. Pieriks Šrājers kundze runāja par problēmu, kas pastāv Nīderlandē par novēlotiem maksājumiem. Uh, Un šajā priekšlikumā ir paredzēts aizliegt šādus uh, novēlots maksājums, un arī šīs jautājums aktīvi tiek diskutēts Nīderlandes parlamentā. Un es arī gribētu pateikties priekšstādātājiem Junkeram par to, ka šis jautājums tika pacelts tik augstā līmenī, ka mums uh, bija tiešām jārīkojas un ka šis jautājums tika iekļauts 2017. gada komisijas darba programmā, un tādēļ mēs arī varējām sagatavot šo priekšlikumu. Kārtī, eh, kungs, kā tad eh, jūs esat paredzējis organizēt šīs uh, debates, eh, sākot ar tādu ļoti stingru priekšlikumu un pēc tam to mīkstināt. Nu, tā būtu tāda jauna, nebijusi pieeja sarunām. Es domāju, ka mēs sākam ar tādu eh, netik stingru eh, priekšlikumu un pēc tam to padarām to stingrāku. Tāda ir parastā pieeja. Pēc uh, sešām, sešiem mēnešiem mēs būsim šo darbu pabeiguši. Es ceru, un, protams, jūs piedalāties arī starp iestāžu nolīgumā par uh, regulējumu uzlabošanu. Varbūt pat, ja nevienmēr to apzināties. Jāra kungu teikto jau es pieminēju, un Ribēro kungs arī minēja par, runāja par sankciju sistēmu, un tāpat. Uh, Uh, arī Tarabēls kungs uh, runāja par uh, KLP reformu, par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, kam ir nepieciešams īpašs atbalsts. Ceru, ka neaizmirsu nevienu pieminēt. Jā, Petirs kundze arī minēja vairākas problēmas saistībā ar normu īstenošanu. Un Rēro Kārtīkungs, jā, varbūt jūs mani pārpratāt, var es esmu nesaprāt šo procesu, tātad vai nu jūs nesapratāt, ko es teicu, vai tīši sagrozījāt. Es aicinu, kādēļ jūs neierosināt visstingrāko priekšlikumu, nodrošinot augstāku lauksaimnieku aizsardzības līmeni un tad sākt sarunas par šo Uh, priekšlikumu, bet jūs sākat ar tādu daudz vājāku priekšlikumu un cerat, ka tas tiks padarīts stingrāks sarunu procesā. Kādēļ jūs to tā neizdarījāt? Atbild, nu, lai jums arī būtu ko darīt, saka komisāra kungs. Nu, man arī nav uh, iespēja, nevar atrast atbildes uz visiem jautājumiem. Man ir jādabū šis priekšlikums caur komisiju, un jums ir jādabū jūsu priekšlikums caur parlamentu, un uh, tad jūs varat cīnīties un cerēt sasniegt maksimumu. Nu, tas ir pirmais priekšlikums, jebkād, kas jebkad ir bijis par pārtiks piegādes ķēdi. Vēl deputāti runāja par konkurenci uh, un uh, situāciju Sicīlijā. Nu, jūs varēsiet iesniegt arī priekšlikumus, ņemot vērā situāciju jūsu dalību valstī. Un ļoti svarīgi ir arī, lai viss šīs labās idejas būtu īstenojamas, un jums ir jāgūst atbalsts gan politiskajās grupās, gan parlamentā, tāpat kā tas ir bijis komisijā. Jūs esat norādījis uz uh, pamat jautājumiem, uz ko būtu jābalstās turpmākā darbā. Un uh, Vēlos arī pateikties lauksaimniecības ģenerāldirektorāta darbiniekiem par atbalstu veikto darbu, sadarbību ar citām, ģen, citiem ģenerāldirektorātiem. Šis uzdevums nebija viegls, var to jums teikt. Un eh, jums, eh, nu, mēs iesniedzām visu eh, stingrāko iespējamo priekšlikumu, un jums arī atbilstoši ir jārīkojas. Un noslēgumā gribu teikt, nevienam nav jābaidās no šī priekšlikuma, ja viņi nedara kaut ko nepareizi. Jo šeit ir runa par negodīgu tirzniecības praksi, par uh, taisnīgas situācijas izveidu attiecībā uz visiem pārtikas piegādes ķēdes elementiem. Ja jūs rīkojaties godīgi, taisnīgi, tad jums nav jābaidās no šā priekšlikuma. Dziękujemy. Proszę Państwa, tak. E, bierzmy pod Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri. Dāmas un kungi, lūdzu atcerieties, ka komisāram ir bijis jāgūst piekrišanu direktīvas priekšlikumu arī no citiem komisāriem. Un attiecīgiem ģenerāldirektorātam ir bijis jāved sarunas arī ar citiem ģenerāldirektorātiem. Otrakārt, ir nepieciešams patīs dialogs pie kādas ķēdēm. jo šobrīd izskatās, ka visi runā mazākās uh, grupās. Un tur pie savējiem ir bijuši protesti par uh, citu pārtiks uh, piegādes ķēžu grupu iesaistīšanu, un bez dialoga mēs neko neprāksim. Un tāpēc es tik tiešām aicinu uz dialogu pārtiks piegādes ķēdē. Uh, Un tikai tā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Un tas, protams, nenozīmē, ka piegādātāji piekritīs tam, ka vairāk līdzekļu ir jānonāk lauksaimnieku kabatās, bet jebkurā gadījumā dialogs ir nepieciešams. Pilnīgi noteikti būs eh, kaut kādas iespējas eh, apiet tiesību aktā noteikto, piemēram, ja tas tiktu noteikts līgumos. Nu, lūk, ja kaut kas aizliegts parādītos līgumā, tad jautājums ir par to, vai gal galā tas tiktu pieļauts vai nē. Vēlam ziņotāju no ēnu referentiem veiksmi darbā. Cerams, ka darbs tiktēs gludi. Un es domāju, ka mūsu komanda būs ļoti spēcīga. Un ceru, ka mēs varēsim arī paļauties uz eh, komisijas un padomes labo gribu. Līdzīgi kā tas bija arī omnibus gadījumā. Nu, ja tā būs, eh, tad varam eh, cerēt uz labiem rezultātiem. Paldies visiem! Jau daudz ir teikts paldies, bet uh, vienmēr var pateikt vēlreiz paldies uh, komisāram. Paldies jums visiem. Nākamdēļ mēs tiksimies Strasbūrā bez komisāra. Paldies visiem sanāksmu slēgtam.